paldies augstai pārstāvēji Mogarīnī kundzei. Gribu jūs informēt, ka esam saņēmuši sešus rezolūcijas projektus. Debats līdz ar to ir noslēgušās. Un balsojums notiks šodien no 11.30. Tautas partija un EKR grupa ir nākoši klajā ar